Priekšnosacījums šim darbam ir uh, tas, ka viņas ir iesniegušas paziņojumu par to, ka neveic nekādu darbību, kas nebūtu savietojama ar Eiropas parlamenta deputāta darbību. Nākošais Francijas atbilstošās iestādes ir lūgušas atcelt uh, Marinas Lepen kundzes parlamentāro imunitāti. Saskaņā ar sesto paragrāfu un otro iesauci tas tik, šis jautājums tiks nostiekts skatījums.